atteikties no savā, savas atbildības, pozitīvi reaģēt uz uh, Ukrainas opozīcijas paustajām interesēm. Paldies! Paldies, kolēģi! Man ir prieks jūs informēt, ka starp parlamentāro tikšanos ietvaros uh, Ķīnas Tautas Republikas delegācija ir ieradusies darba vizītē Eiropas parlamentā, uh, svinot šo 29. starpparlamentāro tikšanos starp Ķīnas Tautas Republiku un Eiropas parlamentu. Es gribētu sveikt šīs delegācijas pārstāvis šeit. Čā Peksinkungs, kurš ir ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Ķīnas Tautas Republikas Nacionālajā asamblējā un Krešencio Revelīni, Eiropas parlamenta deputāts, ir līdz priekšsēdētāji eh, šai 29. starpparlamentārās uh, tikšanās reizē. Eiropas parlamentam ir liels prieks redzēt, ka šis dialogs regulāri tiek uzturēts vairāku gadu garumā. Šī sanāksme noteikti eh, pastiprinās eh, attiecības starp abiem parlamentiem, un tas ļaus mums arī nākotnē kopīgi eh, risināt jautājumus, kas ir kopīgi interesanti Ķīnas tautas republikai un Eiropas parlamentam. Es gribētu novēlēt abu delegāciju vadītājiem eh, ražīgu darbu šodien un veiksmīgu mūsu institūciju tuvināšanu. Paldies! Ora, per il gruppo. Eh, un tagad Eiropas apvienoto kreiso GNGL grupas vārtā došu vārdu Šolckungam divas ar pus minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Eštonas kundze. Mēs šobrīd diskutējam Eiropas parlamentā ļoti regulāri par to, kā notiek, kā risinās attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un mana politiskā grupa uh, ir paudusi arī savu viedokli, bet mēs, protams, esam arī pauduši savu viedokli par Eiropas Savienības un uh, Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē. Taču ir vēl daži aspekti. Vēlos teikt, ka šī ir pirmā augstākā līmeņa sanāksme pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un arī no Krievijas puses uh, mēs varējām pamanīt, ka viņi ir sapratuši, ka Eiropas Savienība tagad ir vienota, un viņi saprot, ka mēs esam strateģiskais partners, ar kuriem viņiem ir kopīgas vērtības Un tāpēc uh, Krievija, kā pēdējā valsts, februārī ratificējusi 14. Uh, cilvēktiesību konvencijas protokolu, un šādā veidā Eiropas padomu varēja modernizēt savu darbību. Runājot par vīzu režīmu, režīma liberalizāciju, mēs varam, protams, turpināt šīs sarunas, bet šīs sarunas notiek jau septiņus gadus, bet pagaidām nav konkrēta rezultātu. Un es uzskatu, ka ar šīs partnerības modernizācijas priekšlikums varētu tik tiešām veicināt strateģiskās partnerības izveidi, te pašā laikā, manuprāt, šis modernizācijas priekšlikums nav pietiekams. Tad nākamais aspekts attiecības uz Eiropas fóruma izveidu par tehnoloģiju attīstību un par to, kā uh, Krievija tagad mēģinā izveidot tehnoloģisko uh, attīstības iespēju, un, manuprāt, daudzos gadījumos tiek ierobežots iespēja sadarboties uzņēmējiem, ir tīpaši maziem un vidējiem uzņēmējiem. Kāpēc notiek tik regulāri tikšanās un kāpēc pagaidām nav tik laba rezultāta, kā mēs gribētu? Bet atceramies, ka abām pusēm lielākais izaicinājums joprojām ir tikt galā ar to, ka mums nav sāstarpējas uzticības. Mēs pārāk daudz runājam, ļoti smuki runājam, bet daudzos gadījumos mums trūks šo nopietno projektu. Tieši, lai veicinātu sociālo kultūras ekonomikas dzīvi un lai panāktu reāls rezultāts šajās jomās. Vēl viens komentārs. Manuprāt, enerģētikas un vīdes jautājumi ir būtiskākie jautājumi šai konstruktīvajās attiecībās starp Eiropas Savienību un Krieviju. Mēs regulāri runājam par to, ka energopolitika ir mūsu strateģiskais instruments un runājam arī par to, ka tas ir tāds pozitīvs piemērs tam, ka mēs varam uzticēties, bet tieši enerģētikas jomā, manuprāt, ir daudzi uh, pārpratumi joprojām un tas ir jārisina. Paldies! Upa Eiropa! Paldies! Un tagad Eiropas. Uh, Eh, brīvību un demokrātiju grupas vārdā Pravēro kungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Krievija ir un būs Eiropas Savienības svarīgs strateģiskais partners. Tādēļ ir svarīgi panākt šo sadarbības līgumu apstiprināšanu ar Krieviju. Uh, Tas ir svarīgi arī Eiropas ārlietu politikai, jo tādējādi mēs radītu fórumu sadarbībai visās jomās ar Krieviju. Padomāsim, piemēram, par uh, tir tirdzniecības nolīgumiem, uh, vīzu režīmu atcelšanu, cīņu pret terorismu, organizēto noziedzību, mm, klimata radīto seku apkarošanu Uh, Irānas uh, kodola programmas pārtraukšanu, mieru procesu tuvējos austrumos, nostiprināšanu. Un Eiropas Savienībai vajadzētu atlikt malā uh, aizspriedums un rīkoties gudrāk un konsekventāk. Ja mēs gribam atrisināt energo apgādes drošības problēmu, tad mums ir jāatzīst, South Stream programmas pievienotā vērtība, kas garantēs drošu ceļu energoresursiem, kas ir svarīgi arī mūsu ekonomikas atjaunotnē turpmākajos gados. Attiecībās ar tādu svarīgu partneri kā Krievija Eiropai ir jāstrādā paralēli divos virzienos. No vienas puses ir jārisina vērtību un ideoloģijas jautājumi, bet no otras puses jārealizē arī praktiska pieeja attiecību veidošanās starp divām valstīm. Paldies, un tagad politisko partiju nepievienojušos deputātu vārdā Lepenkungs. Divas ar pus minūtes, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, augstās pārstāvs kundze, es gribētu apsveikt jūs ar šo jauno dinamiku, kas ir iedvesusi jaunu dzīvību šajās attiecībās ar Krieviju. Jaunā partnerība vismaz pasvītro faktu, ka Krievija ir. Um, un būs ģeopolitiskais partners Eiropas Savienībai. Un es apsveicu jūs teikto uh, par sadarbību ar Krieviju krīzes kontrols jomā. Eiropas Savienības prasības vienmēr tiek izceltas, bet kā ar partneru pozīciju? Šķiet, viņi netiek pietiekam novērtēti, vai mēs runātu par enerģētiku vai par to, kā tiek analizēta austrumu partnerība, kā arī tuvāko kaimiņu pro Atlantijas, teiksim, šīs ieceres, kas attiecās. Bet kā ar cilvēktiesību pārkāpumiem? Šķiet, ka tikai Krievija par to runā. Jūs runājat par uh, policiju un tā tālāk, bet šķiet jūs nepiemērojat tos pašus standartus, ko Ķīnai, kad runājam par tiesiskumu Krievijā. Kad uh, runājam, piemēram, arī par Eh, ražošanas standārtu ievērošana Ķīnā, eh, mēs eh, par to runājam, bet, diemžēl, Krievijā, piemēram, notiek arī tāds pašs lietas, un mēs par to nerunājam. Kaut arī Krievijā joprojām, kaut arī Krievijā nedarbojas marksistiskais režīms vairs, tad Tagad mums ir jauna nācija, kur sastops, protams, ar grūtībām un nopietnām problēmām, kas jāatrisina, bet man šķiet, mums vajadzētu uh, būt nedaudz mērenākiem Krievijā, paturot prātā, ka šī super Eiropas valsts nesasniedz pats savus noteiktos mērķus, neatkarīgi no ieguldītajiem līdzekļiem un pūlēm, kas tiek pilts centrālajā un austrumē Eiropā. Es gribētu izmantot šo iespēju un atgādināt, ka šajā Eiropas daļā mēs izrādījām ļoti lielu iecietību pret komunistisko režīmu bijušajā PSRS. Un tie paši cilvēki tagad runā par šo partnerību starp Eiropas Savienību un Krieviju pilnīgi citādāk. Tā kā es gribētu jūs informēt par faktu, ka būs jauna attīstība, jo tiek atvērti padomu režīmu slepenie arhīvi, un pavatrau kungs ir uzlicis savu roku šiem arhīviem, un man šķiet, ka tas mums dos ļoti daudz jaunas informācijas un pārsteigumu par eh, laika periodu augstā kara beigās, un kad arī Garbačau kungs stāstīs par to, kas tajā laikā notika. Es domāju, ka Krievija ir un būs svarīgs Eiropas strateģiskais partners, tas ir nenoliedzami, un es domāju, ka mums ir jāstiprina savas attiecības ar Krieviju, tas nāks par labu visām pusēm, eh, kas vēl par kultūru, civilizāciju, vēsturi, geogrāfiju, starptautējām interesēm. Šķiet, Krievija mums ir daudz tuvāk nekā dažas citas valstis, kaut arī šīs citas valstis ir tās, ko jūs aicinat iestāties Eiropas Savienībā. Grazie, Jamora. Paldies, un tagad eh, dotu vārdu Es vēlētos visiem lūgt ieturēt runāšanas laiku. Lūdzu, un tagad divas minūtes es dodu vārdu Oimens Rūtens kundzē PPP grupas vārdā. Godātā prieksēdētājs kundze. Godātā Aštons kundze. Aštons kundze. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem, kuri ir sadarbojušies šo rezolūcijas priekšlikumu izveidē. Pie tam mēs vienmēr esam centušies, lai rezolūciju teksts būtu skaidrs un saprotams. Katrā ziņā mūsu rezolūcijās ir ietverts liels daudzums kritisku vārdu par galotņu tikšanos Rostovā pie Donas. Iespējams, ka vājie samita rezultāti ir tādi, ka Krievija labprātāk izvēlas veidot divpusējus sadarbības līgumus ar Eiropas Savienības dalību valstīm un nevis ar Eiropas Savienību kopumā. Iemesls tam varētu būt arī tāds, ka Eiropa šobrīd nerunā vienotā valodā. Kāds tam varētu būt iemesls? Vai jūs būsiet tā, kas runās Eiropā vienotā valodā un arī pasaulē? Vai mēs varam runāt par partnerības līguma priekšlikumu? Nezinu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu rīkoties, lai mēs parakstītu tādu ilgtspējīgu partnerības līgumu, kas iet daudz tālāk nekā tikai ekonomiskā joma un enerģija. Es uzskatu, ka partnerības līgumā ir jārunā par cilvēktiesībām, par demokrātiju, jārunā obligāti. Šis jaunais partnerības nolīgums izskatās netiek prioritēts nedz Eiropas Savienībā, nedz Krievijā. Es uzskatu, ka es kā parlamenta deputāte nevaru atbalstīt uh, modernizācijas principus. Protams, ka mēs iestājāmies par partnerības nolīgumu, bet vai mūsu partnerības principi ir skaidri? Uzskat, ka mums daudz lielākā mērā to vajadzētu diskutēt iepriekš. Runājot par uh, to, kas notiek Krievijā, tad es domāju, ka mums ir jārunā par enerģiju un par Eh, demokrātiju un tiesu varu. Priekšsēdētais kundzes vēlētos parunāt par četrām sadarbības jomām. Tātad šī modernizācijas darba kārtība nav tas pats, par ko mēs vienojāmies jau iepriekš. Tās nav šīs četras sadarbības tēmas, kuras mums ir bijušas svarīgas. Es uzskatu, ka rezolūcijā mums vajadzētu uzsvērt arī cilvēku tiesību aspektu, un to mēs esam mēģinājuši savā rezolūcijā darīt. Līdz ar to uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uz, uzsvērt, ka grozējumi ir svarīgi priekšsēdētāji. Tā tad eh, es vēlētos tiešām lūgt, ja jūs pārsniegsiet savu laiku par pāri par mm, runāšanas laiku, tad es jūs pārtraukšu. Nu, tagad Svobodas kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Aštons kundze, Liels paldies par ziņojumu, kas bija ļoti skaidrs un atklāts, un mēs skaidri varējām redzēt, cik ļoti svarīgi ir ar Krieviju panākt vienošanos par partnerību. Es ļoti gribētu, lai mums attīstītos šī strateģiskā partnerība, taču te pašā laikā jāpasaka, ka Krievija ir partneris, kas ne visos gadījumos pieturas pie tā, par ko esam panākuši vienošanos. Nu, piemēram, par Grūziju runāt. runājot. Mēs taču atcerāmies, ka uh, attiecībā uz pēdējo eh, karu ar Grūziju. Jūs atceraties, ka bija panākt vienošanās starp Krieviju un Grūziju, bet nu neko viņi nav darījuši. Protams, mēs saprotam, ka šajā gadījumā vienošanās it kā ierobežo Krievijas tiesības šajā teritorijā un viņu iespējas rīkoties, un tagad padomāsim par to, kas notiek Kirgistānā. Tad arī šajā gadījumā Krievijai būtu pienākums palīdzēt atrisināt šo problēmu. Nu, par laimi, izskatās, ka kopā ar ANO tiks panākts risinājums, bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti gribētu, lai Krievija būtu mūsu partneris, strateģiskais partneris. Te pašā laikā Krievijai ir jāpieturās pie kopīgiem noteikumiem, pie tiem noteikumiem, kas ir izstrādāti kopā ar ANO. Un Krievija ir, ir jādara viss, ko viņi paši ir apņēmušies darīt. Un pēdējā uh, Pēdējais komentārs par Ukrainu. Protams, esam gandarīti par to, kā attiecības starp Krieviju un Ukrainu kļūst labākas, bet te pašā laikā tas nekadā gadījumā neierobežo Eiropas Savienības tiesības uzlabot savas attiecības ar Ukrainu. Paldies! Grazie per un minuto. Et... Un tagad es dodu vārdu uz pusotru minūti Lamsdorf kungam, lūdzu. Viceprezidentin, uh, Eštons kundze, tas, ko tikko teica kolēģis Svoboda, pēc būtības atspoguļo arī mūsu politiskās grupas attieksmi. Jā, mēs vēlamies strateģisko partnerību ar Krieviju, bet mums rodas sajūta, ka pagaidām nekā, nekas nenotiek. Kaut vai tādēļ, ka pagaidām mums ir atšķirīgas vērtības un tāpēc nevaram veidot strateģisko partnerību. Taču es uzskatu, ka šobrīd jau ir cerība, liela cerība. Un jums, Eštons kundze, tagad ir jāizmanto šī cerīga situācija. Jo tas, ko es šobrīd saskatu Krievijā, Manuprāt, tā ir tāda rietumu virzīta politika, tāda konstruktīvāka politika salīdzinot ar to, kas ir bijis līdz šim. Nu, piemēram, tiek risināts uh, strīds ar Norvēģiju par ārtikas teritorijām, tad vienošanās ar Ukrainu par bāzi Sevastopaļā un par gāzes piegādēm. Tas arī ir ļoti labs solis, jo šādā veidā stabilizēsies arī gāzes piegāde Eiropas Savienībā. Un tad nākamais jautājums ir risinājumi, kas tiek panākt ar Poliju attiecībā uz Smolenskas tra traģisko negadījumu. Un es vēlos teikt, ka mēs tiešām negaidījām par to, ka Krievijas uh, televīzijas rādījis Andžēja Kat, uh, uh, Rainera filmu par Katiņu, un ka tas notiks pat divas reizes un visizdevīgākajā laikā. Mēs tiešām negaidījām, ka Krievija to darīs, bet reāli viņi kaut ko dara. Te pašā laikā mēs saprotam, ka paliek problēmas Kirgīzija, Irānā un tā tālāk. Varbūt Krievijas uh, attieksme drošības padomē attiecībā uz Irānu, tā arī ir ļoti pozitīva zīme. Nu, es vēlējos teikt, ka cerība pastāv, un es ceru, ka pavisam drīz varēsim tik tiešām noslēgt strateģisko partnerību. Paldies, un tagad es dodu vārdu Hautals kundzei vienu minūtu lūdzu. Paldies, godātā priekšsēdētājas kundze. Es vēlētos no sirds pateikties augstajai pārstāvei un visai Eiropas Savienības pārstāvniecībai, kur devās uz Rosto pie Donas. Es esmu ārkārtīgi apmierināta ar to, ka jūs runājāt par cilvēktiesībām, jo jūs, kā jau jūs pieminējāt, cilvēktiesībām ir ārkārtīgi būtiska loma mūsu sadarbībā, un tomēr mums ir arī iespēja bažīties par to, kas notiek Krievijā. Tieši tā, kā jūs teicāt, Krievijā ar to ir problēmas. Mums ir bijis ārkārtīgi labs sadarbības lauks starp padomi, komisiju un parlamentu, un mēs esam sadarbojušies arī cilvēktiesību jomā. Es vēlētos pateikties Malmstrēms kundzei kundzei, jo viņa ir runājusi par to, kas ir noticis cilvēktiesību jomā gan ar saviem kolēģiem Krievijā, gan šeit. Viņa pieminēja to, kas notika Magnitskā, un tas ir pierādījums tam, kā cilvēks, kurš iestājās par cilvēktiesību īstenošanu Krievijā var zaudēt savu dzīvību. Mēs nedrīkstam pievērt acis arī uz to, ka Rostova pie Donas, kurā notika galotņu tikšanās, uh, Tur notika plašas demokrāt, demok, demonstrācijas par to, ka Krievija šobrīd pārkāp cilvēktiesības. Mēs runājam arī par 31. pantu, kurā runa iet par izteikšanās brīvību, un to Krievija ir pārkāpusi. Grācie, la paro. Paldies! Un tagad lūdzu, Kurska kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Krievija panāca to, lai modernizācijas uh, ziņā būtu iespējams izmantot rietumu tehnoloģijas, un Krievija tagad grib tuvināties mums, un, manuprāt, mums ir jāizmanto šī situācija. Diemžēl samitā uh, Rostovā pie Donas bija diezgan niecīgi rezultāti, bet īstenībā tā būs arī visu laiku, ja vien Eiropas Savienība nebūs gatava riskēt un uzstāt un mūsu vērtībām un principiem. Tāpēc ir skaidri jāpasaka, uh, ka attiecību uz jauno partnerību starp Eiropas Savienību un Krieviju ir skaidri jāieliek arī sadaļa, saistoša sadaļa par cilvēktiesībām un skaidri jāpasaka, ka nevar būt modernizācijas bez demokratizācijas. Un tāpēc arī Eiropas Savienības reakcijas trūkums man šķiet ir ļoti nepareizs. Piemēram, uh, 31. maijā bija ļoti brutāla policijas rīcība attiecībā uz demonstrantiem, un, manuprāt, ir skaidri jāpasaka, manuprāt, nepietiek ar to, ka mēs dodam Saharova balvu, ir jārīkojas ļoti izšķiroši un konkrēti. Paldies! Grazie, la parola! Paldies, un tagad, Paldies, un tagad lūdzu, Beldekungs, jums ir viena minūte. Priekšsēdētāji, kopš Pētera lielā laika Eiropas Savienībā un Krievijā vārds modernizēt nozīmē kaut ko citu. No vienas puses tiek runāts par šo materiālo modernizāciju, bet no otras puses ir jādomā arī par plašāko interpretāciju, piemēram, samita laikā starp Krieviju un Eiropas Savienību, kur tika runāts par partnerību modernizācijai, un prezidents Medvēģievs ir teicis, ka Krievija šo modernizācijas iedzienu drīzāk saprot tā tehnoloģiski vai tehnokrātiski. Bet uh, mums ir jāpasaka, kāda ir mūsu attieksme. Mēs taču drīzāk runājam par sociālo modernizāciju, mēs runājam par pamatiesībām, par cil cilvēktiesībām, par pilsoniskās sabiedrības attīstību, par tādiem jautājumiem. Un, manuprāt, Krievijas drošības dienesti tagad ir saņēmuši pat lielākas pilnvaras Un uh, Vladimirs Lukins ir teicis, ka Putina modelis nekadā gadījumā nedrīkst attīstīties. Liels paldies, un tagad lūdzu. Līzeka kungs, jums ir 1 minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eštonas kundze. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs runājam ar Krieviju. Ar Krieviju ir jāturpina dialogs bez jautājumiem, un visi saprātīgi cilvēki noteikti atbalstīs šo dialogu ar Krieviju. Eiropas parlaments kopumā atbalstīs dialogu ar Krieviju. Krievija mainās. Vismaz ceram uz to. Mēs ceram uz to. Nu, kā teica Medveģeva kungs, tur būs tiesību diktatūra. Tā lai uzņēmēji no Eiropas Savienības, kas investē Krievijā, vai arī tirgojas ar Krieviju, lai viņi varētu rēķināties ar to, lai tiesību normas tiktu ievērotas, ka drīzāk šīs normas palīdzēs nevis traucēs viņiem. Līdz šim, diemžēl, bija daudzi gadījumi, kad bija problēmas uh, tieši tiesību jomā Eiropas, uh, Krievijas teritorijā Eiropas Savienības uzņēmējiem. Tas ir jāatcerās. Uh, Mēs esam ļoti gandarīti, ka Krievi ir gatavi sadarboties ar Eiropas Savienību, ar starptautisko kopienu, ar ASV, ar NATO, ar ANO, piemēram, terorismu apkarošanas jautājumā, lai panāktu uh, drošība visā pasaulē. Tā pašā laikā esam nobežījušies par to, ka, diemžēl, ne viss vēl ir panākts. Ne daudzos, gad, daudzos gadījumos nav atrisināts attiecības starp Krieviju un kaimiņu valstīm. Joprojām Krievija ir daudz politiķi, kas uzskata, ka var atjaunot Krievijas milzīgo impēriju, nu, piemēram, par Gruziju runājot. Manuprāt, ir jārunā par šo jautājumu, nevaram pateikt, ka viss ir kārtībā. Un tagad lūdzu, Fleckensteina kungs, jums ir pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, Eštons kundze, cienījamie kolēģi, Eiropas Savienības un Krievijas samits ir panācis labus rezultātus, ir īpaši runājot par to, ka tiek konkretizēta šī partnerība modernizācija. Un esmu ļoti gandarīts arī par to, ka turpinās dialogs starp uh, ar uh, pilsonisko sabiedrību, un tagad šis dialogs ir iekļauts kā viena no prioritātēm. Permā bija tikšanās starp delegācijām, un tur tika runāts tieši par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Un varējām konstatēt, kādi ir panākumi Krievijai pēdējo gadu laikā, bet, protams, varējām arī konstatēt, cik daudz vēl nav izdarīts. Un kā mēs varam mūsu pašu pieredzes dēļ, kā mēs varam viņiem palīdzēt, lai panāktu reāls risinājums. Manuprāt, apmaiņa ir viens no būtiskākajiem uh, iedzieniem. Nevar būt partnerība un modernizācija, ja nav šī uh, normāla cilvēku un ideja apmaiņa. Un tāpēc esmu ļoti negatīvi noskaņots par to, ka netiek turpinātas pienācīgi ātri sarunas par vīzu režīmu liberalizāciju. Nav izveidots nekāds laika grafiks, nav norādīts, piemēram, darīsiet to, tad mēs darīsim to un tā tālāk. Manuprāt, tas ir ļoti negatīvi, jo īstenībā ir ļoti svarīgi, lai varētu gal galā rēķināties ar risinājumiem, lai varētu rēķināties ar to, ka līdz noteiktam laikam kaut kas tiks panāks, lai būtu tā, ka Krievija skaidri zinātu, ja mēs darīsim to, tad gal galā varēsim ceļot bez vīzu uz Eiropas Savienību. Tas ir svarīgi. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Čarneska kungs, jums ir viena minūte. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, tikšanās starp Krieviju un Eiropas Savienību un attiecības ar Krieviju un Eiropas Savienību, tad jābūt divu pušu vienlīdzīgām attiecībām. Protams, mēs vēlamies viņiem dot tehnoloģiskās uh, attīstības iespējas, nekādu iebildumu, bet te pašā laikā viņiem mums arī kaut kas ir jādod. Piemēram, ir jārada veiksmīgā uh, investīciju augsne, tā lai Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Savienības uzņēmēji varētu darboties Krievijā. Uh, Samita laikā savukārt man šķita bija tāda vienvirziena iela. Tika runāts par to, ka mēs viņam kaut ko dodam, mēs viņam kaut ko dodam, bet viņi mums tā ne īpaši. Manuprāt, šajā rezolūcijā, un es teikšu ļoti skaidri, vienkārši trūkst skaidrs norādes par cilvēktiesību pārkāpumiem. Manuprāt, ir labāk vienkārši pieminēt konkrēts uzvārdus, konkrēts gadījumus, un tādi gadījumi, ticiet, man bija daudz. Un ja Merkeles kundze un Medveģeva kungs varēs vienoties par Eiropas Savienības un Krievijas partnerības aspektiem, tad ir daudz labāk, lai, Krievi, lai Eiropas Savienība runātu vienā valstī, nevis tikai Vācijā atsevišķi. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Milan. Paldies, un tagad es došu vārdu Milānu Mankungam pusotra minūte. Dāmas un kungi, lūdzu, ievērot klusumu priekšsēdētāji, un mums ir ļoti svarīgs attiecības ar Krieviju, jo Krievija ir ietekmīgs kaimiņš, strateģiski svarīgs partners un arī pastāvīgais eh, ANO drošības padoms eh, loceklis. Eh, Krievija ir noslēgusi jauns līgums ar ASV un viņi ir panākuši vienošanos ar uh, jauno uh, Ukrainas valdību. Spriedze ir mazinājusies pēc uh, Krievijas intervences pirms pāris gadiem un 1090 1992. rezolūcija, ANO rezolūcija par Irānu arī ir apstiprināta, un es domāju, ka ir pienācis laiks uzlabot attiecības ar Krieviju, un diemžēl, Aštons kundze, mēs neesam panākuši nekādu progresu sarunās ar jaun, par jauno līgumu ar Krieviju. Tas nozīmē, ka Krievijai vispirms ir jāstāj, jāiestājas pasaules investu organizācija, bet šis jautājums vēl nav atrisināts. Mums ir nepieciešams ambiciozs līgums, kur iet runa par enerģētiku, investīcijām, tirs tirzniecības, kā jābūt skaidri noteiktām normām, un šim līgumam ir jābūt tiesiski saistošām. Es, protams, piekrītu, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Krievijas vēl modernizēties, bet partnerība modernizācijai un šis ietvers, uh, par ko vienāmies nesenajā samitā, tas nedrīkst kļūt par uh, alternatīvu uh, Krievijas saistību izpildēju. Krievijas tiesiskā sistēmas uzlabošana un cīņas pastiprināšana pret uh, korupciju ir neatņemama partnerības sastāvdaļa. Un es gribētu noslēgumā teikt, ka uh, konsekventa, efektīva Eiropas Savienības politika ir nepieciešama. Un uh, jums augstās pārstāvis kundz kā pastāvīgai padomas priekšsēdētāji, es domāju, ir iespējams dot savu ieguldījumu tajā. Paldies! Per favore, kolēģis! Lūdzu, kolēģi, dāmas un kungi, mēs joprojām turpinam debatas, un es gribētu lūgt jūs ievērot klusumu zālē. Un tagad es došu vārdu Vigēnīnu kungam vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs Konce. Es redzu, ka jums ir grūti ieviest kārtību zālē, bet man šķiet, ka kļūst ar vien skaļāk un skaļāk šeit. Uh, augstās pārstāvis Konce. Liels paldies, ka sniedzāt mums informāciju par uh, savu tikšanos, un mūs ļoti interesē uh, šī tikšanās uh, Rostovā pie Donas. Un es saprotu, ka tā bija konstruktīva uh, tikšanās ar tā vairāk cieņu vienam pret otru, un es ceru, ka šis jaunais klimats dos augsts mūsu attiecībās ar Krieviju. Un, ja joprojām arī nesakrīt mūsu uzskati par pamatvērtībām, tad mēs varētu teikt, ka ir vairāk uh, kopīgu uh, mērķu un uzdevumu un iniciatīvu, ko varam realizēt kopā. Es nevaru piekrist kolēģiem, ka rezolūcija ir vāja. Nē, Tā ir līdzsvarota rezolūcija, un mums sen tāda nav bijusi. Un es ļoti ceru, ka šī rezolūcija arī atspogļo samita rezultātus. Attiecībā uz austrumu partnerību es uzskatu, ka. Protams, šīs uzlabotās attiecības ar Krieviju ir nepieciešams, lai atrisinātu eh, ilgi neatrisinātus jautājumus. Paldies! Grācie, eh, per quanto... Paldies! Un tagad es došu vārdu tikai vienam deputātam no katras grupas, kas ir lūdzis vārdu, jo mums, diemžēl, vairāk nav laika. Tagad došu vārdu Vaiders kundzei vienu minūtu, lūdzu. Cienījamie kolēģi! Sadarbība ar Krieviju nenoliedzami ir jāturpina un jāattīsta, tomēr jaunajam Eiropas Savienības partnerības līgumam jābūt daudz precīzākam un juridiski saistošam. Sadarbībai modernizācijas jomā jābūt apusējai un proporcionālai. Kā cilvēktiesība apakškomitejas koordinātori vēlos uzsvērt, ka gandrīz visos no 115 Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem pret Krievijas valsti tā ir atzīta par vainīgu neskatoties uz faktu ka dažkārt minēti arī vainīgo vārdi tie nav saukti pie atbildības nevainīgajiem nav izmaksātas kompensācijas. Tieši pretēji, piemēram, PSRS armijas virsniekam Kononovam, kurš 1944. gadā nežēlīgi noslepkavoja un dzīvus sadedzināja mierīgus Latvijas ciemu iedzīvotājus, tostarp arī grūtnieci, un kuru Eiropas cilvēktiesība tiesa atzina par vainīgu kara noziegumos, Krievija šogad piešķīra valsts apbalvojumu. Vēl jo vairāk prominenti Krievijas politiķi šajā sakarā pat izteica draudus Eiropas cilvēktiesību tiesai. Tas liecina par atšķirīgu cilvēktiesību izpratni mums un Krievijā, un šie jautājumi noteikti jārisina jaunajā līgumā. Paldies! Grazie, la parola nun... Paldies, un tagad dodu Pasam Kuperam vārdu. Vienu minūtu lūdzu. To my mind, in terms of Vismaz pēc manām domām, raugoties uz 2010. gada 5. jūnija galotņu tikšanās starp Vācijas un Krievijas vadītājiem ir būtiskāka, jo, protams, ka ir jārunā arī par, piemēram, Piedņestras jautājumu, un diez vai to darīja augstā pārstāva un Krievijas ārlietu ministrs. Ja mēs runājam, tad ir jāzina, par ko mēs runājam. Viens runā par Eiropas Savienības un Krievijas uh, drošības fórumu, bet vai tiešām tiek runāts par to, kas notiek Krievijā? Tā kā es esmu starptautiskās politikas profesors, es uzskatu, ka lielām varām ir dota liela atbildība, un tomēr bieži vien tie, kuriem ir vara, to nepiedienīgi izmanto. Paldies! Per... Paldies par jūsu pieturēšanos pie laika, un tagad Molcer kungs viena minūte. Äh, Priekšsēdētājs kundze, Īstenībā nekas daudz nav panāks Eiropas Savienības un Krievijas samitā. Tiek runāts par šo partnerību modernizāciju, bet tā ir tikai uz papīra un nav līdz, kā, līdz galam skaidrs, vai notiks šī partnerība sadarbībai. Pagaidām nav neviena konkrēta projekta. Un kā mēs visi saprotam, ka attiecības ar Krievi ir ļoti svarīgas, šīs attiecības ir jāpadzeļina, kaut vai enerģētikas jomā. Eiropas Savienība, Eiropas Savienībai Krievi ir viens no svarīgākajiem partneriem. Un tad vēl ir jārunā par, par austrumu partnerību. Es nedomāju, ka būtu pareizi šeit radīt saikni ar austrumu partnerību kopumā. Jo atceraties, kā bija 2004. gadā, kad notika paplašināšanās. Manuprāt, ir daudz labāk, ka ir ar katru atsevišķu valstu notiek sarunas par to, vai, vai noteikumi ir izpildīti. Jūs atceraties, kā bija ar Kosovo. Tolaik Mēs skaidri runājam par to, kāda ir situācija, un savukārt par Kirgistānu mēs nerunājam šeit par nestabilo situāciju. Sanāk tā, ka ja kaut kas liels sabruk, tad mazie reģioni arī nāk līdzi, un, piemēram, Nabuko projektā tas varētu ļoti kaitīt, kaitēt. Liels paldies! Nu, tad mēs varam pabeigt brīvā mikrofona procedūru un ļaušu izteikties priekšsēdētājas vietniecei Aštonas kundzei. Un ļoti atvainojos jums, jo jūs dzirdat, cik daudz deputāti ir klāt un visi sarunājas un ir diezgan, diezgan sakaļi šeit, bet noteikti visi gribēs klausīties jūsu vārdos, līdz ar to lūdzēšanas kundze. Thank you, Madam President. I'm... Paldies, priekšsēdētā. Nu, es ceru, ka tie, kas gribētu dzirdēt šīs diskusijas nobeigumu, būs varēs to arī izdarīt. Un runāšu tagad par dažiem būtiskākajiem aspektiem, par kuriem ir runājuši arī vairāki deputāti. Nu, sāksimies pirms par attiecībām. Star, attiecības starp partnerību modernizāciju un politiskās sadarbības nolīgumu. Es varu teikt, ka šie nolīgumi nav sāstarpēji izslēdzoši. Tad, kad mēs runājam par daudziem aspektiem, piemēram, ekonomikas jautājumu un tirsniecība, uh, Tur daudzos gadījumos ir sastarpēja pārklāšanās, bet mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešams nolīgumu izstrādāt līdz galam arī attiecībā uz partnerību modernizācijas šo pieju. Un es skaidri zinu, ka, protams, ir zināmi izaicinājumi, kā teica Severina kungs, bet Lansdorva, Lansdorva kungs ļoti labi teica, ka tagad ir īstais brīdis, lai izmantot šo situāciju. Un varu teikt, ka šeit mēs runājam arī par cilvēktiesībām. Nav jau tā, ka Krievija gribētu teikt šeit sasniegt tikai tehnoloģisko pārākumu. Ir, tiek runāts arī par tiesu sistēmas drošību un uzticamību. Un tas, ko, par ko minēja Beldera kungs, jūs varat ieskatīties šajos dokumentos un pamanīt, ka tur ir tie jautājumi. Kā Roitons kundzes ir runājis, ka ir nepieciešams runāt vienā balsī. Jā, tik tiešām mēs tagad esam tādā situācijā, kad varam konstatēt, ka Eiropas Savienība var panākt daudz labākus rezultātus daudzās jomās. Un, manuprāt, Krievija drīzāk gribētu runāt atsevišķi starp valstīm, ar katru valsti. Bet tieši tur jau ir tā lieta, ka Eiropas Savienība ir 27 valstu savienība, un tagad mums ir daudz lielāka iespēja ietekmēt arī Krieviju. Un šī ietekme no 27 valstu kopīgi ir daudz lielāka. Uh, Lapēna kungs un Svobodas kungs ir runājuši par divām svarīgām lietām, par krīzes risināšanu. Esmu runājusi ar Lavrova kungu par to, kā mēs varam labāk sadarboties par jautājumu risināšanu, kas ir risinām visā pasaulē, un vēlos teikt, ka e, par Kirgistānu netika runāts tieši tādēļ, ka pēdējo 48 stundu laikā principā šis jautājums ir kļuvis aktuāls. Bet jebkurā gadījumā arī šo jautājumu mēs risinām. Pēdējo stundu laiku es run, laikā esmu runājis, piemēram, ar Kazahstānu un ar citām valstīm, un mēs mēģināsim šo jautājumu risināt. Svobodas kungs ir runājis par Ukrainu. Vakar man bija iespēja tikties ar Ukrainas premjerministru. Un tika runāts par to, kā mēs varam veicināt attiecības starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Un es skaidri saprotu, ka Ukraina mums ir ārkārtīgi svarīga valsts. Piemēram, runājot par reģionālo dimensiju un vīzu režīmu liberalizāciju. Un mēs varējām redzēt mūsu uh, sarunās, kā sadarbojamies ļoti veiksmīgi ar mūsu partneriem Austrum partnerībā un daram to tādā veidā, lai nerastos līdzsvara trūkums. Uh, Fleckensteina kungs, pilsoniskās sabiedrības dialogs ir iekļauts šajās sarunās. Manuprāt, tagad, kad Krievija mēģina risināt sarunas ar PTO un iestāties PTO, un skaidrs, ka viņi nevarēs to izdarīt, ja nerisinās arī cilvēktiesību jautājums. Un premjerministra vietnieks ir runājis ar mani arī par to, kā mēs varam šo jautājumu risināt. Un nobeigumā par Krieviju. Jā, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un par to tiek runāts un atkal un atkal, divpusējās sarunās atkal un atkal. Ir ārkārtīgi svarīgi turpināt sarunas arī Ženēvā, lai tiktu panākta ris, panākts risinājums. Un nobeigumā priekšsēdētāji, enerģētika, protams, ir viens no būtiskākajiem pamatjautājumiem, un šeit mums ir jāturpina partnerība ar Ukrainu un ar Krieviju. Paldies! Grazie, viceprezident! Paldies, priekšsādātājs kundzei! Es esmu saņēmusi sešas rezolūciju priekšlikumus, un tagad mēs esam pabeiguši debatas par ES un Krievijas augstāka līmeņa sanāksmu, un balsošana notiks rīt 12. Tagad pāriem pie balsošanas.